Eiropas Savienībā. Un tagad došu atkal vārdu padomē valsts sekretārs kundzei. Lūdzu, vārds jums. Mikro. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Ļaujiet man vispirms pateikties referentei Ūrikai Lunačekai par viņas darbu, ziņojumu par Kosovu un parlamentam kopumā par šo iespēju diskutēt par šo jautājumu. Sākšu ar to, ka atsaukšos uz padomi, kur eh, savos secinājumos 2014. gada decembrī atzīmēja jūlijā uzsākto stabilizācijas un asociācijas līgumu parakstīšanu ar Kosovu. Padome ņem vērā komisijas vēlmi Um, sagatavot priekšlikumus parakstīšanai un līguma noslēgšanai, cik ātri vien iespējams, neņemot vērā uh, padome, uh, dalību valstu nostāju par šo statusu. Padome arī atzinīgi vērtēja ielgušo politiskā strupceļa beigas un jaunu institūciju veidošanu. Tādēļ tiek aicināts uh, varas iestādes turpināt uzsākto reformu procesu un turpināt augstu līmeņu dialogu ar Belgradu. Uh, Mēs aicinām Kosovu koncentrēties uz visaptarošo reformu īstenošanu, kas ir nepieciešama, lai tiktu īstenots saistību saskaņā ar stabilizācijas un asociācijas līgumu. Progress ceļā uz, uz Eiropas ceļā ir īpaši svarīgs Kosovai un reģionam kopumā. Kosovas e, pilsoņi ir pelnījuši, ka tiek sasniegti konkrēti rezultāti un tiek atrisināti visteidzamākie jautājumi. Būs nepieciešama spēcīga politiskā apņemšanās, lai atrisinātu šos izaicinājumus. Īpaši uzmanība ir jāpievērš eh, tiesiskuma uzlabošanai, tā skaitā ties, tiesvaras neatkarībai un intensificēt cīņu ar organizēto noziedzību un korupciju. Mēs atzinīgi vērtējam līdzinējo Kosovas sasniegto progresu, bet arī atceramies, ka Kosovai nepieciešams risināt trūkumus, kas tika identificēti vīzu režīmu dialogu, tā skaitā risināt drošības un migrācijas riskus saistībā ar potenciālo vīzu režīmu atvieglošanu. Līdz ar to ir nepieciešams veikt struktūrāls ekonomikas reformas, ar kur tikt risināt augsts līmeņa bezdarbs, um, un tas ir jādara steidzami. Svarīgas reformas kā vēlēšanu sistēmas reformas un valsts pārvaldes uh, reformas joprojām ir prioritāras. Tāpat ir jārisina arī minoritāšu aizsardzības jautājums. Komisijas īpašais uzsvers uz nacionālo ekonomiskām reformas programmām ir attiecināms arī uz Kosovu. Mēs ceram, ka šāda pieeja kalpos kā palīdzība Kosovai tās ekonomiskās reformas paketes īstenošanā. Godātie deputāti! Attiecību normalizēšanas process ar Serbiju ir bijis ar ievērojumu progresu. Kosovai ir jāsaglabā aktīva un konstruktīva iesaista šajā procesā. Dialogas joprojām ir svarīgs, lai virzītu Eiropas nākotni tuvāk gan Serbijai, gan Kosovai. Līdz ar to attiecību normalizēšanai būtu jābūt vienam no galvenajiem uzdevumiem Kosovai. Līdz ar to es vēlos atzinīgi novērtēt augsta līmeņa dialoga atsākšanas ar Belgradu un Prištinu 9. februārī Tāpat arī līguma noslēgšana par eh, tiesu varu Kosovā. Tas ir solis tuvāk eh, pilnvērtīgai Briseles eh, vienošanās īstenošanai, kuru mēs sagaidām pēc iespējas ātrāk. Tāpat mēs atzinīgi vērtējam arī vienošanos starp premjerministru Mustafo un premjerministru Vučiču sadarboties reģionālos jautājumos. To vidū arī apkarojot problēmu, kas ir akūša reģionā nelegālā migrācija no Kosovu, kas ir eh, atspoguļots arī kā jautājums jūsu rezolūcijā. Padome arī turpmāk uzraudzīs eh, Kosovas eh, iesaistīšanos sasniedzot redzamu un ilgspējīgu progresu attiecību normalizēšanu ar Serbiju. Tas nozīmē, ka ir lab, eh, labticīgi jāīsteno visas vienošanās, par kuras ir panākts līdz šim, lai Kosova un Serbija varētu turpināt savu Eiropas ceļu. Tas ir pamatprincips ierosinātajā stabilizācijas un asociācijas līgumā kas būs kā pamats eh, attiecību attīstībai un sadarbībai starp Eiropas Savienību un Kosovu. Visbeidzot, Kosovo ir nepieciešams turpināt ciešu un efektīvu sadarbību ar EULEX un aktīvi piedalīties EULEX misijas atjaunotā mandāta īstenošanā. Tāpat arī Kosovai prioritāri ir jāīsteno politiskā apņemšanās izveidot īpašu tiesu kas izskatītu lietas, kuras izriet no īpašās izmeklēšanas eh, darba grupas eh, eh, radītiem rezultātiem un ieviest visu juridiskās izmaiņas. Paldies! Paldies un tālāk komisijas vārdā komisārs Hāns. Prieksēdētājs kungs, kundze, godātie deputāti. Es uh, Ar ļoti lielu interesi izlasīju sagatavoto rezolūciju par Kosovu, un komisijai un parlamentam ir līdzīgs skatījums uz Kosovas tālāku virzību uz Eiropu. Mēs eh, ar lielu prieku izlasējām parlamentu atbalstu un turpināsim ciešāk sadarboties. Un es vēlētos pateikties Lunačekas kundzei, un tuvākajos mēnešos un gados mēs sadarbosimies palīdzot Kosovai tās Eiropas perspektīvā. Pēdējo reizi, kad viesojos Prištinā, es uzsvēru to, cik svarīgi ir turpināt īstenot ekonomiskās reformas, kas palīdzētu Kosovai mm, veicināt eh, ekonomisko attīstību, uzlabot dzīves apstākļus Kosovas iedzīvotājiem un iznot veselu virkni citu reformu. Eh, protams, Kosovai ir jātiek galā arī ar nelegālo imigrantu plūsmu un komisijas sagatavotajā ziņojumā par Kosovas sasniegumiem mēs joprojām uzsveram to, cik svarīgi ir turpināt īstenot eh, publiskās pārvaldes aparāta reformas un īstenot sociāla-ekonomiskās eh, reformas. Protams, eh, komisija uzskata, ka ja šīs reformas tiks adekvāti īstenotas, tas nāks par labu Kosovai. Pagājušā gada jūlijā mēs pabeidzām sarunas par stabilitātes un asociācijas nolīgumu, un šis teksts šobrīd tiek atrunāts ar Kosovas varas iestādēm. Šis eh, nolīgums ir eh, vienīgais starp Kosovu un Eiropas Savienību, un tomēr šis nolīgums ir gan ļoti plašs, gan arī pietiekami ierobežots, un eh, tas varētu kalpot par savu veidu piemēru citiem līdzīgiem nolīgumiem, ko varētu noslēgt ar šā reģiona valstīm. Balstoties uz šā līguma noslēgšanu, tad padomes secinājumiem ir vēl lielāka nozīme, un tas tiks pabeigts šā mēneša beigās. Es vēlētos apsolīt, ka mēs aprīļa sākumā sagatavosim šo dokumentu un tad to nosūtīsim padomēji. Mēs vēlētos, lai e, padome jau pavasara beigā šo SEI e, līgumu apstiprinātu, un to ir vēlējusies arī Mugrīnī kundze. Uh, un kad eh, viss tiks apstiprināts, tad eh, parlamentam tas tiks iesniegts apstiprināšanas procesu, procesa ietvarā. Jo šis SEE e, eh, sāks darboties 2016. gadā, un tas ir mūsu mērķis, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs pie šā dokumenta strādātu pietiekami ņipri. Protams, esam gatavi palīdzēt abām institūcijām, ja tas būs nepieciešams. Kad parlaments būs devis eh, savu piekrišanu, tad padomu turpinās īstenot šā līguma realizēšanu. Pēc tam eh, šā dokumenta ratifikācija dalību valstīs nebūs nepieciešama. Tas nozīmē, ka brīdī, kad eh, šis līgums tiks pieņemts, tas stāsies spēkā nekavējoties. Uh, un mēs uzskatām, ka šā līguma pieņemšana un spēkā stāšanās būs būtisks solis tālāk attiecību uzlabošanā starp ES un Kosovu. Mūsu attiecības e, noteikti sevi ietver gan tiesības, gan arī pienākumus. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka abām pusēm uh, būs jāprod ar jaunajiem attiecību apstākļiem, un tomēr šā līguma īstenošana reālajā dzīvē nāks par labu visām iesaistītajām pusēm, un tāpēc ceru, ka parlaments šo procesu arī tālāk eh, mm, veicinās. Priekšsēdētājs saka, ka debatēm ir jābeidzās pulkstens 11. un es nedošu nevienam zilās karteņas procedūras jautājumu uzdevējam laiku. Un tagad dod vārdu Lunačeks kundzei trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze, komisāra kungs, padome, godātie ministri. Paldies visiem, paldies ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību, jo mums ir izdevies vienoties par tādu tekstu, ko ceru atbalstīs lielākais deputātu vairākums rīt. Mēs eh, runājam par to, ko Kosova ir panākusi pēdējo mēnešu laikā, un eh, mēs pavisam nesen redzējām, ka tūkstošiem eh, nelegālo migrantu un tikpat arī legālo caur Serbiju tālāk nonāk Ungārijā, Vācijā, un tas vienkārši parāda to, cik situācija tur ir nestabila, bet pēdējās nedēļās situācija ir nedaudz pierimusi, jo daudz cilvēki Kosovā ir sapratuši, ka nereālie solījumi ir tikai tukšas ilūzijas, un šajā ziņojumā arī es uzsvēru, ka gan Kosovas, gan Serbijas varas iestādēm ir jācīnās pret cilvēku tirgostājiem, un esmu pārliecināta, ka nākotnē tik daudz uh, patvērumu meklētāji no Serbijas Eiropas dalību valstīs neieradīsies. Un tomēr šajā ziņojumā, kā arī daudzos citos, es pilnīgi skaidri esmu pieprasījusi vīzu liberalizācijas režīmu Kosovai. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka ja mums šāds vīzu liberālais režīms jau būtu, tad tiešām Kosovas pilsoņi varētu brīvi ierasties Eiropā uz trīs mēnešiem un tad doties atpakaļ, bet uh, viņiem nebūtu tāds spiediens, ka viņiem šī vīza nav iespējama. Šobrīd eh, Kosova jau ir nostājusies uz Eiropas ceļa Protams, ekonomiskā un sociālā situācija vēl joprojām ir pietiekami dramatiska. Cīņa pret organizēto noziedzību joprojām ir pietiekami rāma. Pie tam eh, dažādās varas iestādēs iespējams arī ir meklējams organizētās noziedzības ķepas. E, vairākos grozījumos parādās e, idejas par to, ko vajadzētu darīt, un jāuzsver arī sieviešu loma. No valdības 21 ministra tikai divas ir sievietes. Vēl vēlētos uzsvert vienu momentu. Mēs nerunājam par KLA, mēs runājam par konkrētiem cilvēkiem, kur ir pastrādājuši noziegums un kur vēl joprojām ir nesodīti. Daudz vēl ir darāmā. Piemēram, uh, Kosovas eh, deputātiem nav iespējams eh, piedalīties reģionālo varas iestāžu sēdēs, tāpēc eh, vēl joprojām šeit ir daudz drāmām. Vēl viens moments, kas ir izpelnījies manu kritiku, ka vēl joprojām ir dalība valsts, kuras neatzīst Kosovas republiku, un griežos pie Hāna kunga, lai šis SEI padomē nonāktu jau šo, pas, šo pavasaru. Un tas tiešām būs palīdzīgas rokas sniedziens Kos Kosovai. Euleks tika pieminēts dažādi korupcijas izmeklēšanas procesi. Kosovai ar to ir jātiek galā ātra izmeklēšana, bet tiešām ceru, ka rītā prieksēdētāji pārtrauc Lunačeks kundzi. Paldies! Nākamais runātājs ir Adaktusona kungs, bet es neredzu viņu šeit, tāpēc dod vārdu Pancērī kungam divas minūtes lūdzu. Grazie, ringrazie. Paldies! Vēlos pateikties Lunačekas kundzei par viņas paveikto darbu. Un esmu gandrīz par to, ka viņi izskatīja politiskos notikumus Kosovā. Rezolūcija ir līdzsvarota un norāda arī uz to, kur jādodas tuvāko mēnešu laiku. Mēs redzam pārējais periodu Kosovā. Un es uzskatu, ka mēs neapšaubāmi varam pozitīvi vērtēt jauno valdību un politiskos notikums. Daudz, kas vairāk vēl ir darāms. Jāvirzās arī reformu virzienā ar apņēmību, lai redzam, kā tiesu sistēma e, tiek e, reformēta un valda tiesiskums. Jā, jāapkaro korupcija un organizētā noziedzība. Ir jābūt tādai politikai, kas mazinātu bezdarba īpaši jauniešu vidū. Jāveicina struktūrāls ekonomiskās reformas un jānodrošina ilgspējība, ilgspējīga izaugsme. Tāda ir izaicinājuma jaunajai valdībai. Šai valdībai ir jāpliecina savu spēju strādāt šo mērķu labā. Protams, šai valstī ir nepieciešams Eiropas Savienības atbalsts un mums jāsniedz tai stimuli. Taču ir arī zināmas bažas, piemēram, runājot par uh, tiesu sistēmas neatkarību. Mm, tās, tā ir svarīga demokrātiskai valstī. Vēl ir arī bāžas saistībā ar uh, aizdomām par korupciju. Nav šaubu par to, ka nepieciešama pārskatāmība, un tas arī veicinātu uzticēšanos no Eiropas Savienības puses. Kosovā jāvirzās lielākas demokrātijas virzienā. Mēs atbalstām, atbalstām rezolūciju, jo tā dod šai virzienā. Paldies, un uz divām minūtēm vārds Karski kungam. Pani Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs valsts sekretāra. Dārgie kolēģi, 2005. gada, gadā eh, slepenā dienesta ziņojums atsaucās uz Kosovu kā uz eh, milzīgu noziedzīgu tīklu, kas eh, neļauj šai valstī virzīties priekš. Taču starptautiskā savien, sabiedrība tagad ir Eh, apliecinājusi, ka šī valsts ir neatkarīga, taču tā ir liela eh, kļūda, jo patiesībā valstiskuma pamati nav novērojami. Te ir drīzāk runa par kriminālām organizācijām, kas izvadējuši konglomerātu, kas nav valsts nosakuma cienīgi. No heroīna kontrabandas un uh, orgānu uh, kontrabandas e, tiek iegūti līdzekļi. Mēs jā, e, vadām sarunas ar Serbiju līdz teks Kosovai, un e, tas var traucēt mūsu attiecībām ar Serbiju, un tas nāks par labu tikai Krievijai. Puķins būs īpaši priecīgs, tad, ja Sērbija nevirzīsies Eiropas Savienības virzienā, un ja zaudēsim Sērbiju, tad zaudēsim visu Rietumu Balkānu reģionu. Tāpēc mums būtu jābūt piesardzīgiem, kad domājam par mūsu interesēm šajā reģionā. Komisārs norādīja uz vēl vienu piekāpšanos Kosovas priekšā mēs esam jau atzinuši šo valsts pārāk agri, un tagad mēs nerunājam par uh, nolīgumu, bet, lai atvieglotu dzīvi, mēs pieņemsim citu formulu, jo dažas dalībvalsts nav atzinušas Kosovu. Arī šajā gadījumā pieļaujam vēl vienu kļūdu. Paldies! Uz divām minūtēm vārds Valtmans kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāri, padomas pārstāvi. Vispirms vēlos pateikties Lunačēkas kundzei par viņas lielisko darbu. Viņa ir sagatavojusi lielisku, ļoti labi sabalansētu ziņojumu. Karš Kosovā ir e, tūs manai sirdī, jo es esmu trīs, trīs reizes bijusi šai valstī e, kopā ar Beļģijas karalu 2000. gadā un kopā ar Beļģijas premjerministru e, Gīju Ferhofštadu. Uh, Un NATO vadītāja Kosovas armijā piedalījās arī Beļģijas karēvi, un viņi atgriezās nu, Beļģijā 2010. gada 31. martā. Kosova ir daudz jau paveikusi ceļā uz Eiropas Savienību, bet daudz vēl ir veic, veicamā, darāmā. Esmu priecīgi par to, ka ziņojumā labi atainojas reālā situācija. Ir daudz vēl izaicinājumu šīs valsts priekšā. Es un mana grupa skaidri apzināmies, ka ir nepieciešams pilnīgi atzīt šo valsti, kas ir integrēta Eiropas Savienība. Tam ir jābūt Kosovas mērķim. Tā ir viena no nabadzīgākajām korupcijas vismagāk skartajām valstīm, kurā bezdarbnieki ir 35%. Labspējīgam iedzīvotiem Prištinai ir jāstrādā pie tiesiskuma, tā jāapkaro korupciju un organizētā noziedzību, ja tā vēlas izvairīties no savu pilsēņu emigrācijas. Ir aplējas saskaņā ar kuņām Pēdējo trīs mēnešu laikā 35 tūkstoši kosovieši devušies prom no savas valsts. Mēs kā liberāļi iestājamies par sociāla ekonomiskai izmaiņām, tā lai pilsoņi un uzņēmumi varētu veidot pozitīvu nākot, nodrošināt, ka šī valsts ir skaista, kā tā jau potenciāli ir. Jums tikai jādodas uz to, lai jūs to piedzīvot. Mēs kā liberāļi atbalstām Kosovu šajā reformu procesā. Paldies, uz vienu minūtu vārds Hristogēnos kungam. Es atvainojos, saka priekšstādātāji, ka nepareizi izrunāju jūsu vārdu, jo ir jau vēls. Paldies priekšstādātāji. Pirms 16 gadiem daļa dalībās kopā ar ASV pieņēma lēmumu pārkāpt robežu nemainīšanas principu Eiropā un ar vāru atdalīja Serbijas teritorijas daļu, lai to pārvērstu par protektorātu. Kopš tā laika Kosovas valdība pastāvīgi apliecina Eiropas izgāšanos. Tā atainojas arī Eiropas komisijas pēdējā ziņojumā. Šī reģiona iekšzemes koprodukts pieaug, taču ieguvumi nonāk organizētās noziedzības grupējuma rokās. Tikmēr cilvēki kļūst arvien nabadzīgāki un bēgļu straumi plūst uz Eiropu. Līdz ar to iedzīvotāju skaits no 2 miljoniem 200 tūkstošiem 2009. gadā ir sarucis līdz 1 miljonam un 800 tūkstošiem 2012. gadā. Valsts tikpat kā neko neeksportē, bezdarbs par spīti emigrācijai ir 30% līmenī un valda korupcija. Eiropas Savienībai ir jāatzīst sava izgāšanās un jāierobežo sava iejaukšanās Kosovā. Mēs tikai lielāku kaitējumu tur nodaram nekā labumu. Paldies uz vienu minūti vārds, kas taudo kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu kaimiņiem Kosovā 2005. gadā ir jāsaskars ar ļoti smagu situāciju. To ataino IE mākslinieks, Kosovas mākslinieks, kurš iezīmējis uh, Eh, visu melnās krāsās. Ir ļoti augsta eh, inflācija, bezdarbs. Eh, trešdaļa kosoviešu dzīvo zem nabadzības sliekšņa, tāpēc tik daudzi kosovieši emigrē. Tūkstotis iedzīvotāji dienā. Daudzi dodas uz Vāciju. Viņi saņem viltus solījumus no kriminālajām grupējumiem. Uh, un tam būtu jāpiespiež politiskās uh, iestādes uzņemties atbildību apkarot uh, noziedzību. Tā lai valsts tiktu prom ārā no krīzes, jo bez saviem bērniem Kosova nevarēs raudzīties optimistiski nākotnē. Izaicinājums ļoti labi ir aprakstījis mūsu kolēģi Lunačeki, augstu vērtē viņas paveikto darbu Un, lai uzlabotu šo situāciju, mums būs jāsadarbojas, lai šī valsts varētu virzīties tālāk. Nākošā runātāja pieteikusies Morvai kundze, taču es viņu neredzu došu vārdu Magalis ar kungam zinu minūti. Verehrte Frau Präsidentin! Godātā priekšsarētais kundze, dāmas un kungi, pirms trim nedēļām biju Kosovā un cita starpā runāja arī premjerministra Mustafa. Tur tika apspriests arī ziņojuma projekts un vēlos pateikties Lunačeks kundzei EPP vārdā par viņas labo darbu sarunu temats Prištinā bija par pārsvarā saistīts ar patvērumu meklētāju plūsmu uz Eiropas Savienību, un Vācija ir īpaši skarta. Pirmie pasākumi, piemēram, papildus robežu kontroles uh, izskatās, ka ir radījuši īstermiņā vismaz uzlabojums. Bet es vēlos izmantot šo iespēju, jo Kosovas vēstniece Eiropas Savienībā seko līdzi šīm debatēm klātienē. Tātad uzsver, vēlos uzsvērt to, ka ir nepieciešama informatīvā kampaņa uz vietas, ka Kosova de facto ir droša izcelsmes zeme. Un Vācijā šiem cilvēkiem nav iespējams iegūt patvērumu. Situācija ilgtermiņā uzlabosies tikai tad, kad uh, pašā valstī uzlabosies ekonomiskā situācija, un es ceru, ka uh, priekšsēdētāji pārtrauc runātāji. Paldies! Tālāk viena minūte Vjotī kungam. Grazie, prezident. Paldies, priekšsarētāji. 2014. gads Kosovai bija ļoti svarīgs gads. Tāpat arī tas bija svarīgs tuvojoties Eiropas Savienībai. Stabilizācijas pakts, kas var kalpot kā pamats kopīgai ekonomiskai e, telpai, bet mēs nevaram apstāties. Mums ir jārunā arī par e, vienotā tirgus paplašināšanu 2014. gads, kā jau es minēju, ir svarīgs gads, ir izveidota koordinācijas iestāde, tāpat LGBTI situācija ir uzlabota. Īpaši pasākums Prištinā tika organizēts pret homofobiju. Tā kā tas ir pat labāk nekā citās valstīs šajā reģionā. saistībā ar šo manis minēto pasākumu nav bijuši nekādu konflikti eh, atšķirībā no citām valstīm šajā reģionā. Paldies Lunačeks kundzei par viņas lielisko darbu pie šī jautājuma, un viņa ir paveikusi tiešām lielisku darbu. Paldies. Viena minūte tālāk Džambaskī kungam. Председател, уважаеми комисар Хан, уважаеми колеги, бих искал. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi. Ļaujiet man vispirms izteikt atzinības vārdus Lunačeks kundzei, pret kuras izjūt lielu cieņu, par to, ka viņa ir tik lielisku darbu paveikusi strādājot pie šī jautājuma. Es biju ēnu referents un ziņojumā ir tiešām precīzi atspoguļots tas, kas ir sasniegts līdz šim, tāpat arī uzskaitīt izaicinājumi. Uh, Un ir svarīgi pieminēt eh, korupcijas apsūdzības saistībā ar EU Lex misiju, tāpat arī narkotika kontrabandas problēmas, organizēto noziedzību. Bet tas, kas man rada vislielākās bažas, ir tas, ka Kosova ir kā bāze ārvalstu kaujiniekiem, kas eh, atgriežas Eiropā. Mums pret to ir jācīnās. Paldies! Paldies! Tālāk uz vienu minūti vārds Kulčakungam. Thank you, dear chair. Paldies, priekšsarētāji. Уважаема госпожо министър, уваж... Комисар Кунгс, министр Кунз, 2014. gads bija ļoti svarīgs eh, Kosovai virzoties uz integrāciju. Parakstīts līgums, un mēs gaidām vēlēšanas. Parasakot, eh, vēlēšanas, kas notika pavasarī, tika ļoti uh, pozitīvi novērtētas eh, no starptautisko novērotāju puses. Un uh, politiskā dialoga rezultātā tika izveidota valdība. Tagad Kosovai jāturpina būtiskās reformas, kas palīdzēs uzlabot e, ekonomisko situāciju. Problēma e, nozare arī ir e, tiesu joma. Tāpat arī augstais korupcijas līmenis ir nepieciešams uzsākt ekonomiskās reformas, lai apkarotu bezdarbu Tāpēc padomēji vajadzētu pieņemt lēmumu, parakstīt ietvaru lēmumu, kas atļautu Kosovai piedalīties Eiropas Savienības finansētās programmās, kas palīdzētu ekonomiskai aktivitātei. Paldies, Tokeškungs, tālāk vienu minūtu. Elnök asszony, Koszovó nemrégen kivívó. Paldies, priekšsēdētāji. pretēji e, eiforijai, kas sākumā valdīja par neatkarību, šobrīd e, izmisums e, tiešām rada bažas. Aug bezdarbs, aug nabadzība. Visu šo problēmu vidu pilsoņi nespēja vairs priecāties par sasniegto neatkarību vai Eiropas Savienības atbalstu un tūkstošiem vien emigrē no valsts. Pamatā tā atbildīga par situāciju, par šo izmisumu ir iekšpolitiskā situācija un politiskā elite. Uh, Bet starptautiskā sabiedrība, kas savulaik atzina neatkarību, tai arī vajadzētu uzņemties atbildību un palīdzēt Kosovai šajā dziļajā krīzē. Situāciju ir iespējams uzlabot tikai uzlabotot situāciju uz vietas Kosovā, lai varētu apturēt milzīgas migrācijas viļņus. Tāpat arī ir jāpalīdz Serbijai integrācijas ceļā, nelikt šķēršļus, bet eh, aicināt Serbiju palīdzēt savai bijušai provincei. Paldies! Tālāk uz vienu minūtu Molnarkungs. Paldies, priekšsarētājiem! 2008. gadā Eiropā padarīja iespējamu situāciju, kad Kosovu pasludina savu neatkarību. Sākās miera veidošanas process Balkānos, un tagad viņam acu priekšā ir dalība Eiropas Savienībā. 2000 14. gada migrācijas plūsma parāda, ka mēs neesam izdarījuši pietiekam daudz, kā tas ir iespējams, ka trešdaļa no valsts iedzīvotājiem vēlas doties, doties projām. Kā tas ir iespējams? Kosovas iedzīvotājiem ir divas iespējas - vai nu samierināties ar nabadzību savās mājās, vai censties izbēgt no tā, meklējot labāku nākotni rietumos Eiropā ir jāuzņemas atbildība par visiem Kosovas iedzīvotājiem, gan par tiem, kas paliek savā valstī, gan par tiem, kas emigrē uz Eiropu. Šobrīd Eiropas Savienībā mēs redzam, ka ekstrēmistu partijas gūst labumu no šādām politiskajām problēmām. Dažkārt pat valdībā esošas partijas runā par šiem emigrantiem kā par ekonomikas migrantiem Eiropā ir daudz kas darāms, dalību valstīm ir daudz kas darāms. Priekšsarētāji pārtrauc runātāji, jums bija viena minūte. Tālāk Kukan kungs, viena minūte. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms augstu vērtēju un pateicību vēlos izteikt Lunačeks kundzei un par viņas iestājas Kosovas jautājumu. Pēc ilgām pauzēm vēlēšanās Kosovā Jaunai Kosovas valdībai ir jākoncentrējas uz būtiskiem jautājumiem attiecībās valsts attīstību. Nav šaubu par to, kādas ir e, ekonomisko un sociālo politiku kļūdas. Kosovai ir e, steidzam jārisina ekonomiskās attīstības problēmas un ļoti augstā bezdarba problēma viena no nesenajām sekām ir bēgļu plūsmas pieaugums. Viņiem ir, e, mums no mūsu puses ir e, jābūt gataviem pieņemt stabilizācijas asociācijas nolīgumu un jāvirzās uz e, vīzu režīmu liberalizācijas pusi. Mēs augstu vērtējam to, ka tiek izskatīta iespēja pārbaudīt eh, pārkāpums eh, Euleks ziņā saistībā ar korupciju. Ja mēs vēlamies eh, būt uzticam, tad mums arī turpmāk ir jāiestājas par caurskatāmību. Liberāska kungs. Es vēlos uh, apsveikt Lunačeks kundzi ar viņas sabalansēto ziņojumu. Es augstu vērtēju komisāru Hānu pēdējo teikumu, proti, ka tas ir daudzsološs process. Debatēs mēs runājām par uh, vairākiem trūkumiem, problēmām, pat varētu sacīt, pavisam negatīvi, ļoti negatīvo notikumu attīstību gaitu. Valstī to arī visam skaidri sacīja Karskikums. Galvenā problēma cilvēkiem ir perspektīva, iespēja, kas viņi būs nākotnē, kādas būs viņu nāko uh, iespējas šajā ļoti mazajā valstī. Un kad mēs runājam par iespējām, par viņu iespējām uh, kļūt par dalībvalsti, mēs runājam par perspektīvas sniegšanu. Un man šķiet, ka mēs to viņiem, ka Eiropas Savienība esam parādā pēc visas pieredzes, kas šim pasaules reģionam ir bijis. Paldies, tagad pārējiem pie brīvā mikrofona, un pirmais runātājs uz vienu minūti ir Pogovičs kungs. Pridružujem se čestitki in zahvali gospe Lunat. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu tos, kas uzteica Lunačekas kundzes lielisko ziņojumu. Tas pavisam skaidri ataino situāciju Kosovā. Tātad mēs runājam par šo Kosovas ziņojumu. Lieliski bija gan Serbijas ziņojums, gan ziņojums par Kosovu. Tajā atainojas pamat problēmas, proti organizētās noziedzības pastāvēšana, bēgļu problēma, tātad e, emigrantu problēma, šie cilvēki meklē labāk nākotne citur, arī bezdarba problēma ir labi izgaismota. Es piebalsoju visiem tiem, kas uzsvēra, cik svarīgi ir veiksmīgi sadarboties ar Serbiju, jo tas arī svarīgi Kosovas nākotnē. Liels paldies! Uz vienu minūti Franzulikas kungam vārds. Lielas paldies priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, es augstu vērtēju Afet komiteja atbalstīto rezolūciju. Es uzskatu, ka tas ir pozitīvs solis uz priekšu. Vairāk centieni ir jāveltei, lai stiprinātu tiesiskumu un um, tiesu sistēmu šai valstī, lai apkarotu korupciju noziedzīgo Eh, organizēto noziedzību ir jāatbalsta ilgspējīga attīstība. Es augstu atbalstu mm, mūsu grupas eh, iesniegtos grozījumus, ir jāveicina sieviešu lomu lēmumu pieņemšanas amatos un arī jāveicina sarunas ar Serbiju. Mēs no Rumānijas iestājāmies par šīm sarunām, mēs ņemsim tās vērā. Ir jāuzlabo sadarbība, lai apkarot radikalizēšanas procesu un korupciju jāstiprina Eiropas, Euroleks, lai izvērtētu šīs misijas efektivitāti. Eiropas Savienības uh, institūcijām jābūt pilnīgi caurskatām. Paldies, Morais kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Islāmistu ekstrēmistu darbība Kosovā ir bažu pamats eh, reģionā. Ir jau uh, masveidā uh, apcietināti aizdomās turamie par līdzdalību uh, karadarbībā Sīrijā. Ir arī cilvēki, kas ir no Saudārābijas un Katāras. Uh, valstīs, kurās ir daudz uh, albāņu, mm, arī vārda bāžas par šo parādību. Tirāna, izmantojot Kosovu, uh, virza savu ideju par lielo Kosovu, kas uh, uh, pārņemt arī to teritoriju, kas šodien piedara Grieķinai. Man rodas jautājums, kā potenciāli Kosova varētu kļūt par ES dalībvalstu, tad, kad piecas Eiropas Savienības dalībvalsts neatzīst Kosovu kā valsti. Paldies! Liels paldies! Turpin priekšsēdētāji. Jakovič kungs, vien minūti. Kosovom su velike reforme. Kosovo ir nostājusies uz reformu ceļa un mums eh, tā ir jāpalīdz. No otras puses, eh, pašai Kosovai ir jāsaprot, ka reformas ir būtiski nepieciešams tās attīstībai. Vēlētos vērst uzmanību uz vienu momentu, kas šeit vēl neizskanēja, un tas ir serbu minoritātes tiesību ievērošana Kosovā. Es eh, vienmēr esmu iestājies par minoritāšu tiesībām, arī serbu tiesībām Horvātijām. Runājot par Balkānu nākotne, un šodien par to esam runājuši ļoti ilgi un pamatīgi, vienmēr ir jāatcerās, ka e, es vēlētos redzēt visas Balkānu republikas Eiropas Savienībā, jo Balkānu vieta ir Eiropā prieksēdētāja. Paldies. Nākamais runātājs. Paldies, priekšstādātājs kundzes. Es pats e, nāku no Rom, no Roma kopienas. Um, man vecvecāki ir bijuši Roma kopienas pārstāvi, tāpēc es saprotu arī Kosovā dzīvojušo Romu situāciju. Viņu situācija ir īpaši šausminoša un um, Romu iespēja, iespējas doties uz Eiropas Savienību vismaz um, no manā, man, no manu viedokļa raugoties Romiem pret romiem tiek īstenotas eh, diskrimināts, tiek veiktas diskriminācija, jo mums vajadzētu tomēr iestāties par Romu tiesībām. Un eh, iespējams, ka eh, tas arī ļaus daudziem citiem labāk izprast Romu tiesības. Un pēdējais eh, runātais Korau kungs eh, vienu minūti, lūdzu. Paldies, eh, prieksādātājs kundze. Arī es vēlētos apsveikt mūsu kolēģi Lunačakas kundzi ar ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Ziņojums ir konstruktīvas dabas jo salīdzinot, piemēram, ar citiem ziņojumiem, par kuriem šodien diskutējām, uh, Kosovas eh, situācija ir ļoti delikāta, kā jau šeit izskanēja piecas valsts to nav akceptējusi, tā ir visjaunākā no Balkānu republikām un tā tālāk un tā joprojām. Protams, Kosovas eh, nostāšanās uz Eiropas ceļa ir apsveicama, bet tā kā situācija ir tāda nestabila un pat neskaidra, varbūt, ka mums eh, vajadzētu doties uz priekšu soli pa solītim. Jā, mēs iestājāmies par visu Balkānu republiku esamību Eiropas Savienībā, bet problēma Balkānos ir daudz - terorisms, nesakārtot kriminālā joma un tā tālāk. Priekšsēdētāji, paldies, un tagad dod vārdu Hāna kungam. Lūdzu. Members, uh... Priekšsēdētājs kundze, deputāti, vēlētos pateikties par uh, pateikties visiem tiem, eh, kuri šajās diskusijās konstruktīvi izteicās par Kosovas eh, ceļu uz Eiropu. Patakos arī Lunačeks kundzei. Eh, darbs jau mums nebija viegls. Skaidri parādās arī Kosovas struktūrālās problēmas, problēmas ekonomikā, tiesību sargājošajās iestādēs, un esmu pārliecināts, ka asociācijas nolīguma parakstīšana šogad uh, būs pamudinājums visiem kosoviešiem domāt, ka Kosovas nākotne ir Eiropā. Šīs eh, asociācijas nolīgums eh, veicinās valsts tālāku integrāciju Eiropā un veicinās turpmāku reformu īstenošanu, kā arī ļaus Kosovai varbūt labāk cīnīties pret eh, ekonomikas izaicinājumiem. Uh, Vēlētos arī pateikties Kosovas vadošajām iestādēm. Vēlētos pateikties arī valsts prezidentam un priekšsēdētājiem par, par to, ka pagājuš, ka līdz pagājušā gada beigām, tātad pat līdz pagājušā gada beigām bija ļoti daudz um, Kosovas iedzīvotāji, kuri vēlējās atstāt šo valsti, bet valdības centieni tomēr ir devuši vēlamo rezultātu. Tātad migrantu plūsma ir nedaudz pieklususi. Un eh, tas būtu tāds kā uzslavas teikums Kosovas politiķiem. Iespējams, ka e, man būs iespēja to pateikt personīgi, jo pēc divām nedēļām dodos uz Kosovu. Un e, tur mēs piedalīsimies Rietumu Balkānu sestajā konferencē, kur šobrīd notiek e, Kosovā. Runāsim galvenokārt par transporta jomu, bet tas ir ļoti svarīgi, jo Kosova jau ir aktīvi iesaistījusies dažādās reģiona aktivitātēs, mēģinot labāk savienot dažādas Rietumu Balkānu valstis. Arī tas veicina stabilitāti šajā reģionā, veicina labākus dzīves apstākļus, rada darba vietas. Es vēlreiz pasakos parlamentu deputātiem par šo ļoti konstruktīvo nakti jo Kosovas vieta ir Eiropā. Paldies prieksēdētāji, paldies komisāru kungam un pēdējā runās valsts sekretāra Kalniņa Lukašēvica. Prieksēdētājs kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi. Jā, paldies par interesantajām debatēm. Eiropas Savienība turpinās atbalstīt Kosovu un uh, turpinās to atbalstīt klātesot Kosovā, un tomēr galvenā atbildība par panākumiem ir jāuzņemas Kosovai pašai. Padome ļoti augstu novērtē stabilizācijas un asociācijas nolīguma parakstīšanu pēc iespējas ātrāk. Un tas būs ļoti svarīgs ieguldījums reģionu stabilitātei kopumā. Uh, Tas arī ļaus nostabilizēties Kosovai tās integrācijā Eiropā un atbalstīs arī reformas pašā Kosovā. Padomi šobrīd gaida komisijas priekšlikumu, lai pati varētu tālāk strādāt pie padomas secinājumiem. Un, protams, ka mēs vēlamies šo uh, nolīgumu noslēgt pēc iespējas ātrāk. Reformas ir ļoti svarīgas, bet tas no politiskajiem vadītājiem prasa politisku gribu, jo tas eh, nāks par labu Kosovai un tās iedzīvotājiem. Ceļš uz Eiropu un ar to saistītās reformas ir ļoti svarīgas. Ne tik daudz Eiropas dēļ, bet gan Kosovas iedzīvotāju dēļ. Vēlreiz paldies eh, jums par uzmanību un paldies par šīm ļoti svarīgajām debatēm. Prieksēdētāji, paldies eh, valsts sekretārai. Esam pabeiguši debatas eh, un mēs sagatavosim rezolūciju ārlietu komitejas vārdā. Mēs esam pabeiguši debatas.